notiks debates par uh, Karīmas Delī ziņojumu par ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. Vārds Delī kundzei. Komisārs kundze, godātie kolēģi. Rīt 80% pils, uh, eiropiešu dzīvos pilsētās, un mobilitāte ir jābūt uh, tiesībām, ko, kas ir nodrošinātas katram. Uh, gan eh, tiem, kas dodas uz darbu, kas dodas uz mācībām, pie zobārsta, uz eh, kinoteātri, uz stadionu. Mobilitāte ir mūsu visu ikdiena. Un tomēr daudz kas vēl ir jādara, lai mobilitāte uh, būtu nodrošināta visiem, jo šobrīd tas tā nav. Cilvēki cieši ir sastrēgumi, zaudē laiku, uh, Uh, gaiss ir piesārņots, pārāk bieži tiek izmantots individuālās automašīnas ar tradicionālo degvielu. Mums ir jādod pilsētas to iedzīvotājiem. Ir uh, jārīkojas steidzami, jā, uh, pret klimata pārmaiņām. Šobrīd tieši notiek klimata konference un mums ir jārīkojas, ja mēs gribam izpildīt 2030. gada izmešu mērķus. 2015. gadā eh, elpošana nogalina 400 tūkstoši cilvēku priekšlaicīgi nomirs dīzeļa degvielas radītā piesārņojuma dēļ, un mums ir jāsaisargā bērni un veci cilvēki viņu plaušas. Un mm, mums ir uh, jādomā arī par mūsu enerģētisko neatkarību, jo mēs esam pārāk atkarīgi no naftatūrām šobrīd. Bet mums jādomā arī par uh, satiksmes dalībniekiem. 38% satiksmes negadījumos bojā gājušo e, ir e, bojā gājuši tieši pilsētās. Un mums ir jārīkojas arī e, steidzami sociālu apstākļu dēļ. 25 miljoni iedzīvotāju ir nabadzīgi, viņiem nav pieejams transports vai arī šis transports ir pārāk dārgs. Mums ir jārīkojas, jāpārdomā, kā mēs pārvietojamies, jāņem vērā sociālie vides un demokrātiskie aspekti. Mums ir jādomā par mūsu paudzi, par nākamām paudzēm, un lai šos uzdevumus izpildītu, ir Eiropas Savienība jāizvirz tālējoši mērķi. Tagad, kad notiek klimata konference, mums uh, Eh, klimata pārmaiņu novēršana ir jāliek transporta eh, politikas centrā, jāatsakās no dīzeļdegvielas, ir jātīsta tīrie transporta veidi, trans, eh, tramvai, velosipēdi, uh, Uh, funikulieri un citi transporta veidi, jādomā par dzelzceļa transportu attīstību, par intermobilitāti, par kājām gājiem, jādomā par velosipēdistiem un par sabiedrisko transportu. Uh, daudz tiek runāts par automobiļu lobby, kuri vēlas saglabāt pašreizējo situāciju, bet mēs nedrīkstam aizmirst mūsu uh, atbildību mums, eh, jūsu komisijai, kurā ir pēdējās eh, iespējas komisija, ir jārīkojas. No to mums gaida Eiropieši, mums visiem kopā jāvirzās uz priekšu. Mēs nedrīkstam pievilt mūsu vēlētāju cerības, jo bez mobilitātes mē, mobilitātei ir jākļūst par mūsu prioritāti. Paldies, tagad vārds komisārei Būcai. Uh, priekšsēdētāji, godātie deputāti, uh, Delikundze. Uh, Šīs ziņojums ir ļoti eh, intensīva darba rezultāts. Tas ir eh, iedvesmojoši, tālējoši un lielā mērā saskana ar komisijas viedokli. Es pateicos referentei un ēnu referentiem, kas strādāja pie šī ziņojuma. Tika sagatavoti 500 grozījumi. Tas liecina par lielo darba ieguldījumu šajā ziņojumā. Jā, tiešām pils pilsētu nozīme arvien pieaug. 80% Eiropiešu dzīvo pilsētās un to reģionos. Tādēļ mums ir jādomā par uh, izaicinājumiem, kā sastrēgumi, demografiskās problēmas, CO2 izmeši un citi. Jūsu ziņojumā ir runa par šiem izaicinājumiem un piedāvā arī risinājums. Es neiedziļināšos visos ziņojuma aspektos, bet runāšu par trim svarīgiem punktiem. Pirmkārt, ilgspējīgas mobilitātes plāni pilsētās. Tie ir tiešām uh, Uh, efektīvi instrumenti un apliecina, ka mm, brīvprātīgi īstenot instrumenti var uh, labi darboties, uh, ka ir labi apmainīties ar pamat ar paraugu praksi un tādēļ lūdzu atbalstiet komisiju šai darbā. Nākamais aspekts ir viedās transporta sistēmas. Komisija veido šādu platformu Uh, lai veikt uh, šos pasākums koordinētā veidā, ieguvējs būs pilsētas, un jūsu ziņojumā ir arī atzīts digitalizācijas lielais potenciāls uh, atsevišķu personu mobilitātes nodrošināšanai. Arī man tā ir viena no prioritātēm. Trešais punkts ir investīcijas uh, inovācijās, tādējādi nodrošinot uh, izaugsmu un jaunu darba vietu radīšanu. Mums jādomā, kā piesaistīt pilsētām un atbalstīt inovācijas un uh, caur tām arī ilgtspējīgu attīstību. Mūsu priekšā ir lielas iespējas, piemēram, domājot par tīriem transporta veidiem un transporta dekarbonizāciju mums ir tiešām jādomā par šiem pasākumiem no investīciju viedokļa, jo urbanizācija ir pasaules mēroka tendence, un uh, tas uh, viss saskana uh, komisijas izaugsmes un nodarbinātības darba kārtību. Godātie kolēģi, mobilitāte pilsētās ir uh, Eh, ļoti plašs temats. Man būtu jārunā vēl par daudziem eh, jautājumiem - ceļu satiksmes drošība, eh, sadarbības ekonomika, multimodalitāte un daudzi citi jautājumi. Bet tagad ir laiks debatēm, un es ar lielu interesi ieklausīšos jūsu komentāros un arī labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Diemžēl kolēģis Evī, kam vajadzēja uzstāties viduskomitejas vārdā, nevarēja ierasties, un tagad uh, vārds Virkunens kundzei. Vienu minūti. Godētā priekšsēdētājas kundze. Jā, tiesa, ka uh, pilsētām ir jāiegūda ilgspējīgā mobilitātē. Tas ir gan ekonomiski izdevīgi, gan arī cilvēku dzīvībai un veselībai svarīgi. Ir svarīgi, lai mobilitāte būtu pēc iespējas plūstošāka, jo tas ietaupa gan naudu, gan cilvēku lauku, laiku. Protams, ka pilsētām ir nepieciešams transports, nepieciešami um, dažādi transporta veidi, gan autom, automobīļi, gan tramvai, gan veloceliņi, un arī kājiem gājējiem ir jāatvēl vieta. Bet tam ir jābūt pilsētām pašām, kuras izvēlas, kas viņu konkrētajā teritorijā būtu visadekvātākais. Bija ļoti interesanti dzirdēt komisijas prioritātes. Tās iet pareizajā virzienā, un es uzskatu, ka digitalizācija ļauj ļauj piedāvāt jaunus eh, risinājumus, piemēram, Uber tipa mašīnu izmantošanu. To mums noteikti vajadzētu atcerēties arī nākotnē, jo šādi, šādas kobraukšanas formas ir izdevīgas arī videi. Un tagad Andersons kundze pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība izskatītu, kādas ir prioritātes pilsētām un to iekļaut arī likumdošanā. Šajā ziņojumā tiešām parādās tas, cik svarīgi pilsētām ir transporta jautājumi, jo dažāda lieluma pilsētā šīs prioritātes būs dažādas. Es ar lielu prieku lasīju, ka um, mēs vēlamies inovatīvas risinājumus arī kravu pārvadījumos. Un, uh, Eiropas mērķis samazināt oglekļa pēdu transporta jomā, tas ir svarīgi. Uh, gan precēm, gan mūsu ekonomikai ir svarīgi, lai mēs pieņemtu lēmumus, bet ir jārunā noteikti arī par drošības ceļiem. Ātruma pārvaldība un arī striktāki mēri pārkāpumiem mums ir beidzot jāsāk darboties. Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka drošības ceļiem ir problēma. Ļoti daudzi velobraucēji un kājām gājēji katru dienu pilsētās iet bojā, tāpēc, ka uz ceļiem atrasties nav droši. Es uzskatu, ka ir jāat, tātad jālīdzsvaro nevienlīdzības starp nabadzīgajiem un bagātajiem. Un, protams, mobilitāte veicinās arī ekonomisko izaugsmi un atrasinās arī e, vidas jautājums. Mums sociāldemokrātiem ir svarīgas ilgtermiņa prioritātes, un es vēlētos pateikt visiem deputātiem, ka vajadzētu balsot par vienu grozījumu. Lūdzu, balsojiet par to grozījumu, kurā mēs atsakamies no fosilajām degvielām. Un tagad eh, Tošenkovska kungs vienu minūtu lūdzu. Jako bývalý primátor Ostravy a hejt... Komisārs kundze. Esmu bijis mērs lielā pilsētā un arī uh, reģiona priekšsādātājs Čehijā, un man ir ļoti liela pieredze strādājot pie pilsētu mobilitātes. Esmu sazinājies un daudziem cilvēkiem daudz vietā Eiropā, un es zinu, ka katrai pilsētai ir pašai savi īpašie vēsturiskie apstākļi un arī pašas vajadzības. Es vēlējos pateikties referentam par paveikto darbu Paldies, ka ņēmāt vērā arī dažus no mūsu komentāriem. Tomēr man vēl joprojām ir uh, bažas. Ilgspējīgas uh, mobilitātes pilsētās jomā, ja domājam par uh, motoru nomaiņu mašīnās, mums noteikti vajadzētu atbalstīt mobilitāti, bet vienmēr ar pareizajiem līdzekļiem. Tas mums kungs tika pārtraukts. Un tagad grapīni kundze. Uh,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 Tātad jūs iestājaties par dīzeļu motoru aizliegumu, un komisāre teica, ka uh, pilsētām vajadzētu uzplaukt, ja tiktu dekarbonizēts transports. Vārds Tošanovska kungam, jums diemžēl nav ieslēgts mikrofons. Mikro. Appuyez pour yeah, micro. Okay. Uh, určitě souhlasím, že potřeba udržet Tošanovska kungs, es noteikti piekrītu, ka mums ir nepieciešams nodrošināt ilgspēju pilsētas transportā. Mobilitāte ir ļoti svarīga, bet ja tiks aizliegt kādu noteiktu motoru veids, tas noteikti nav risinājums visam transportam kopumā. Dekarbonizācija var notikt dažādos veidos, uzlabojot kvalitāti vai ieguldot izpētē. Mēs nezinām, kas notiks automašīnu tirgu pēc trīs gadiem. Uh, Es gribētu tomēr būt uh, pieticīgs un vismaz tik tā ņemt vērā zinātnisko progresu. Paldies, un tagad Miltenburgas kungs. Paldies. Katra pilsēta Eiropā ir atšķirīga. Ir jādomā par lokālu pieeju. Eiropas līmenī mēs varam noteikti vispārējos virzienus, domājot par klimatu, par vidi, par trāp, satiksmes, plūsmām, lai pilsētas varētu mācīties viena no otras, lai mēs varētu beigās nonākt pie inteliģentām transporta sistēmām. Mums ir nepieciešams tīrs elektriskais transports, drošs sabiedriskais transports, bet lai mēs būtu, lai transports būtu inteliģentāks un vēl tīrāks, Eiropai vēl daudz jāpiestrādā. Nu, daudz cilvēku labprāt izmanto savas automašīnas, lai m, mm, brauktu ļoti neliels attālums Nīderlandē un Vācijā. Cilvēki bieži izmanto tīvriteņus, velosipēds ir labāk gan veselībai, gan arī vidē. Mums ir jāpalielina informētības līmenis Eiropā, lai mēs atbalstītu ilgspējīgu mobilitāti. Paldies, un tagad Kilonēnas kundze. Vienu minūti. Godātā prieksēdētājs eh, kundze eh, izmeši pilsētās no transporta līdzekļiem ir apmēram 25% no visiem izmešiem. Un eh, kaut arī Volkswagen gadījums, ar ko visi sastājā, saskārāmies šajā rudenī, mums ir atvērs acis, šobrīd ir skaidrs, ka um, visās politiskajās grupās mēs vēlamies izvirzīt kopējus mērķus. Subsidiaritāte ir ļoti svarīgs princips, bet bieži vien šo principu izmanto nevajadzīgi, ja mēs vēlamies slēpties aiz vārdiem un nevis aktīvi darbo, darboties. Uh, Automobīļi ir lielākais eh, gan trokšņu piesārņotājs, gan arī CO2 izmešu veicējs, bet eh, mēs atļaujam mašīnām braukt, kā ienāk prātā, un neņemam vērā veselu virkni citu svarīgu jautājumu, kurus varētu eh, atrisināt ar sabiedrisko transportu. Es tiešām ceru, ka komisija būs daudz drosmīgāk risināt šo jautājumu. Vojktkungs, lūdzu. Jā, danke, Frau for... Paldies, priekšsēdētāji. Jūsu pamatojumā jūs uh, rakstāt, ka uh, dalība valstīm ir jāpārceļ uh, transports uz dzelzceļu un ūdens ceļiem un mazāk jāizmanto ceļi. Bet um, uh, Tātad ar uh, piespietu pasākumiem jānovirz kravas transports uz ūden, uh, ūdens ceļiem. Un arī pasažieru transports uh, tiek pārcelts uz dzelzceļu un mums ir jādomā par to, kā novērst pārāk lielu pārslodzi un risināt drošības problēmas. Vanda Kampkungam vārds. Liels paldies! Un tas jau ir tāds visiem zināms noslēpums tagad, ka šis, kā šis ziņojums radās, tās noteikti nebija vieglas dzemdības. Uh, referente ir no zaļo partijas, un zaļo grupai ir ļoti interesantas un specifiskas idejas par attīstību un mobilitāti. Galvenais diskusija punkts vienmēr ir bijis par subsidiaritāti. Ko Eiropa drīkst norādīt pilsētām un ko Eiropa var atļaut pilsētām darīt? Kad šis ziņojums tika sagatavots, subsidiaritāte bija galvenais aspekts, par ko notika diskusijas. Priekšsādātais kundze, mums ir nepieciešams inovācijas, pilsētas ir jāpadara tīrākas, un to mēs nevarēsim paveikt pilnībā atsakoties no tradicionālajiem automašīnām, noteikti ne piepilsētās. Jebkurā gadījumā vēlu jums veiksmi! Paldies, un tagad Revādela un Bonifā kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pilsētu mobilitāte ir viens no lielākiem izaicinājumiem 21. gadsimtā. Šeit saskars ekonomika, ekoloģija un sociālie jautājumi. Uh, tā, tā mobilitāte ir svarīga cīnoties pret klimata sasilšanu un uh, piesārņojumu. Uh, simtiem tūkstošu cilvēku gadā priekšlaicīgi mirstā gaisa piesārņojuma dēļ. Un tādēļ šie transporta mobilitātes jautājumi ir viens no galveniem izaicinājumiem Eiropas Savienībā. Ir jāīsteno eh, ja, iniciatīvas atsakoties no dīzeļa degvielas un izmantojot tīras degvielas. Ir tāpat jāgarantē uh, Eh, teritoriālā kohēzija, jo tas ir svarīgs aspekts domājot par mobilitāti. Un mums ir jāstiprina arī šī ziņojuma sociālie aspekti. Paldies Zlatovska kungam vārds vien minūte. Priekšsādātājs kundze, komisārs kundze. Dzīvē pilsētā noteikti ir arī savas negatīvās iezīmes un transporta uh, problēmas ir viena no tām. Sastrēgumi, ceļu satiksmes negadījumu upuri vai neveiksmīga infrastruktūra. Tās ir lietas, ko saskaramies ikdienas, un ir grūti iedomāties tādu situāciju, kurā visas šīs problēmas ir tā izzudušas, bet ir iespējams tās samazināt. Ja tiktu izveidots labs sabiedriskā transporta tie tīkls, izmantojot tramvajus un citus sliežu transporta līdzekļus, noteikti ir labs risinājums. Bet nedrīkstam aizmirst arī citus satiksmes dalībniekus, proti kājām gājējus un riteņbraucējus, kurus vajadzētu labāk aizsargāt pilsētās. Par spīti ļoti daudziem priekšlikumiem, kas jau ir iekļauti ziņojumā, es nevaru piekrist tik ļoti vienpusējai attieksmē pret autobraucējiem. Draudzīgai pilsētvidē jāiekļauj arī autobraucējiem. Pīperkungs, vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze, protams, pilsētu mobilitāte e, ir temats e, pamata, e, tas ir parāk praksa apmaiņai, bet šeit ir arī runa par tiesību aktiem, par uh, izplūdes gāžu samazināšanu un citiem, bet par to jārunā ne tikai šajā uh, ziņojumā. Un uh, tagad uh, Luksemburgas prezidentūrai nekas labs, uh, labāks neienāk prātā, kā rīkot uh, uh, galoģi tikšanos par uh, velosipēdu transportu. Nu, mums tomēr Eiropā ir daudz uh, svarīgākas problēmas. Nu, protams, es arī iestājos par labāku mobilitāti pilsētās, bet tā vietā, lai izsludinātu uh, svētdienas bez automašīnām, mums ir uh, jādomā par nopietnākiem jautājumiem, tā skaitā arī par bēgļu kodu sadalījumu. Un tagad tā pat. Actul pe care îl poate avea de priekšsēdētāji. Uh, uh, notiek klimata konference šobrīd un ir svarīgi domāt par transporta jomu uh, arī klimata pārmaiņu kontekstā. Eiropas parlamentā ir sagatavot šis ziņojums īstajā brīdī par uh, ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. Es sešus gadus esmu darbojusies Buharestas pilsētas domē, un es no savas pieredzes saprotu, ka ir nepieciešama ceturtā tehnoloģiskā revolūcija, ir jāatbalsta uh, ilgtspējīgāks un efektīvāks transports. Arī strādājot pašvaldībā, es ierosināju um, rosināt uh, sabiedriskā transporta attīstību un informēt pilsoņus par uh, alternatīviem transporta veidiem. Paldies! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras, kurā ir pieteikšies. Uh, nedaudz mazāk kā desmit deputāti. Tagad vārds Montero kundzei. Priekšsēdētāji, es tikai vēlējos norādīt, ka mums tiešām ir jāatbalsta inkluzīvas pilsētu mobilitātes programmas un jāatbalsta tīrāki transporta veidi kas rada mazāku piesārņojumu. Tāpat ir jāatbalsta sadarbības ekonomika, ka cilvēki kopīgi izmanto transporta līdzekļus. Un tāpat Uh, ir, uh, tiek veikt arī piespiedu pasākumi, piespiežot cilvēkus braukt ar velosipēdiem un veidojot speciālus veloceliņus. Mēs vēlamies, lai cilvēki vairs nebrauc ar automašīnām, bet daudz pilsētas nekādas uh, ticams alternatīvas nepiedāvā. Mums ir jādomā par daudz modāliem transportveidiem, lai cilvēki paši var izvēlēties, ko izmantot un jādo, jāievēro arī subsidiaritāte. Mobilitāte ir pašvaldību ekskluzīva kompetence. Paldies! Paldies, prieksēdētājs kundze! Vides krīze un ekonomiskie taupības pasākumi ir noveduši pie tā, ka Mums par šiem jautājumiem ir jārunā, un politiskie mērķi šobrīd ir atba, eh, apdraudēti no dažādu manipulatoru puses. Pēc Volkswagen skandāla komisija noliedza, ka tā ir izmantojusi tā saucamo konformisma faktoru 2.1 Un komisija apgalvoja, ka tā vietā vajadzētu um, īstenot reālas izmešu kontroles. Varbūt. Bet uh, šobrīd, kad Parīzē notiek uh, COP21, Mēs nedrīkstam aizmirst arī cilvēkus, un eh, galvenais ir iestāties par vidi, par cilvēkiem. Tagad eh, par ilgspējīgu mobilitāti pilsētās. Galvenajam uzsvaram ir jāli, jātiek liktam uz vidi un pēc tam uz infrastruktūras sakārtošanu. Eh, Kelī kungs, paldies, prieksēdētājs kundze. CAP 21 šobrīd Parīzē, un es priecāšos dzirdēt eh, parlamentāriešu atskaitu, kuri eh, šajā konferencē piedalīsies nākamnedēļ. Tagad mēs runājam par ilgspējīgu mobilitāti. Šobrīd Eiropa 80% iedzīvotāji dzīvo blīvi apdzīvotās teritorijās, un šobrīd arvien vairāk iedzīvotāji apzinās, cik svarīgi ir de karbonizēt mūsu vidi. Īpaši tas attiecās uz blīvu apdzīvotām teritorijām. Es vēlētos pateikties eh, savam, sava vēlēšanu iecirkņa pilsētai Pilsētas mērī dara ārkārtīgi daudz, bet ne viss ir viņu rokās. Mums ir nepieciešams izveidot apvedceļus, lai smagais transports neiet cauri pilsētas centriem, un atcerēsimies, ka pilsētas centram ir jābūt atvēlētam iedzīvotājiem un dzīves baudīšanai. Paldies! Nākamais. Tas ir jābūt jums astīgi. Arī kungs, priekšsēdētāji ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāni ir tieši saistīti ar uh, sabiedrisko transportu. Drīz 80% cilvēku dzīvos uh, pilsētās. Arī liela daļa uh, satiksmes negadījumu notiek tieši pilsētās. Mums ir jānodrošina, lai cilvēki varētu nokļūt uz darbu un uh, arī citur, kur viņiem nepieciešams, bet jādomā arī par ceļu satiksmes drošību un jādomā arī par transporta energoefektivitātes uzlabošanu. Mums tiešām ir jāsniedz atbalsti, tīpaši finansiāls atbalsts uh, pašvaldībām, lai tās tiktu galā ar šīm problēmām. 40% emisijas rada transports uh, lielajās pilsētās, un mums ir jāsamazina šie izmeši un šis piesārņojums. Tagad Selānovas kundze. Vārds Selānovas kundzēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisārs kundze, dārgie kolēģi. Sākumā es vēlējos pateikties referents kundzē un visiem ēnu referentiem. Es domāju, ka galvenais uh, aspekts, kas ļaus atrisināt problēmas pilsētās un to pasliktināšanos, būtu labāka uh, sabiedriskā transporta organizēšana, jo īpaši starp pilsētām un piepilsētām. Labs sabiedriskais transports uh, kļūs aizvien pieprasītāks. Mums, protams, jākoncentrējās arī uz jaunu tehnoloģiju izstrādi. Un vēl kāda būtiska problēma, kas jāatrisina, ir mazaizsargāto sabiedrības grupu aizsardzība tieši, tieši satiksmes jomā. Mums ir nepieciešama laba infrastruktūra, lai padarītu to pievilcīgāku. Paldies, un tagad. Nākamā runātāja, paldies! Petīras kundze. Esmu strādājusi Horvātijā šajā jomā 14 gadus. Mēs uzlabojam satiksmi, sabiedriskā transporta organizāciju. Par spīti dažādiem centieniem ir skaidrs, ka Eiropā sabiedriskais transports ir viena no tām jomām, kur pieaug emisija apjoms. Un sagaidām, ka nākamos 15 gados palielināsies cilvēki, pilsētu iedzīvotāju skaits, proti 4 no 5 eiropiešiem dzīvos pilsētās. Tam var būt sava ietekma arī uz dzīves kvalitāti. Pilsētās vēl joprojām dominējošais transportlīdzeklis ir automašīnas, tas rada sastrēgumus, troksni, satiksmes negadījumus. Tieši tādēļ mums ir jāmaina pilsētu mobilitāte, ir jānodrošina efektīvāka sabiedriskā transporta pieejamība, kas būtu energoefektīvāks un kurš izmantotu atjaunīgos uh, Eh, resursus un samazināt oglekļa izmešus. Publiski sabiedriskais transports jānodrošina pieejams visiem iedzīvotājiem. Paldies, un Millers kundze. Paldies, eh, priekšsēdētā. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Ir lieli izaicinājumi uh, saistībā ar transporta attīstību. Uh, digitālā laikmetā. Ir tāpat jāņem vērā atšķirīgās vajadzības dažādos reģionos un nevajag neko uzspiest no augšas, bet uzdot reģioniem uh, izstrādāt savus koncepcijas transporta jomā un sniegt tiem atbalstu. Mums tiek piedāvāti īstermiņa Eiropas risinājumi attiecībā uz datu aizsardzību un ir jānodrošina arī piekļuve nepieciešamai informācijai transporta dienestiem un vienlaikus jāgarantē datu aizsardzība. Uh, uh, saskaņā ar šo ziņojumu es domāju, ka būtu jāpiešķir prioritāte elektromobīļu attīstīties. Tagad vārds Šulina kundzei. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pilsētām ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk attīstīt ilgspējīgu mobilitāti. Mums jāatbalsta inovācijas pilsētās. Ilgspējīga mobilitāte pilsētās nozīmē to, ka tiktu apvienoti vairāki transporta veidi, piemēram, velosipēdi, iešana ar kājām, sabiedriskais transports. Katrā no šiem transporta veidiem ir savas priekšrocības un sava trūkuma. Nīderlandes pieredze, piemēram, rāda, ka ilgspējīga mobilitāte nav kaut kas nesasniedzams. Mums jānodrošina tas, ka ilgspējīga mobilitāte netiktu, ar to nelikt netiktu salīdzināta ar tādu ārkārtīgi sarežģītu uzdevumu vai mērķi. Mums ir jāizsaprot, kādēļ cilvēki pieņem lēmumus tādus, kādus viņi viņus pieņem, jānodrošina tas, lai ilgspējīgā mobilitātē tiktu iekļauts efektīvāks politikas. Paldies! Paldies, Krāmerkungs! Komisārin! Kodotā komisāre! Auto nogalina mūsu uh, pilsētas Uh, jau 72. Uh, gadā uh, Minhens burgermeisters Fogels to ir teicis. Un, ja mēs neko nedarīsim, tad šī pilsētu nāve turpināsies ar vienā katru gadu, piemēram, Berlīnē par 30 hektāriem tiek nosfaltēts un uh, arī uh, transporta ministri ir nobalsojuši, arī Vācu ministrs ir nobalsojis par to, ka puse no kravu transporta ir jāpārvieto no ceļiem uz citiem transporta veidiem. Tas būtu ļoti skaisti, ja tiešām puse no kravas automašīnām pazustu no ceļiem. Paldies, tagad vārds Šogor kungam. Figyelembe véve a bizottság felmérését, mely szerint a... Paldies. Ņemot vērā komisijas paziņojumu, proti, ka pilsētas ir atbildīgs par 23% no emisiju transportu jāmā, esam pārliecināti, ka nepieņemot atbilstošu pasākumu situācija tikai pasliktinās. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka ilgspējīgas mobilitātes attīstība pilsētājs būs būtisks solis cīņā pret klimata pārmaiņām. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs veidot savu transporta sistēmu saskaņā ar ilgspējīgas attīstības principiem, ņemot vērā arī to, kāda ietekme transportam ir uz sabiedrību, vidi. Dalību valstīm vajadzētu atbalstīt uh, jā, jau izpētītas un inovatīvas prakses, lai nodrošinātu ilgspējīgas mobilitātes ieviešanu pilsētās. Ir jānodrošina ja lielāku vidas mērķu apņemšanos izpildīšanu. Paldies! Paldies! Līdz ar to noslēdzam rīvā mikrofonā debates un tagad vārds komisārē Bulcē. Thank you very much. Pre Paldies priekšsēdētājiem, kolēģi, cienījamie deputāti. Paldies par visiem jūsu komentāriem un paldies arī par uzdotajiem jautājumiem. Gribēju nedaudz sīkāk pakomentēt un sniegt sīkāk informāciju par mūsu nākamajiem soļiem. Mēs visi aizvien labāk saprotam, cik ā, ārkārtīgi daudz dažādas izaicinājumus rada ilgspējīga mobilitāte. Baltajā grāmatā komisija ir noteikusi mērķi izveidot efektīvu uh, ilgspējīgas mobilitātes pakotni. Un šajā, šos mērķus un ilgspējīgas attīstības pakātnē mēs sīkāk aprastam, kā mērķus sasniegt. Ar jūsu atbalstu komisija koncentrēs savu darbu tajās jomās, kur darbība Eiropas Savienības līmenī var sniegt pievienoto vērtību, pilnībā uh, respektējot subsidaritātes principu jo īpaši mēs plānojam īstenot holistiskāku pieeju viedām, eh, ilgspējīgām un noturīgām pilsētām. Mēs plānojam tur nodrošināt atbalstu pilsētām, lai varētu tikt izveidota tirgus vieta eh, tirzniecības risinājumiem. Mums ir jāatbalsta eh, tātad arī apvāršana 2020 sniegto iespēju izmantošana. Eiropas Savienības sniegs finansējuma saņemšanas iespējas uh, tātad izmantojot arī Eiropas strateģisko investīciju fondu. Viens no jums jau minēja, cik svarīga ir pieredzes apmaiņa, prakses apmaiņa Eiropas Savienības līmenī. Es te gribētu precīzi atbildēt uz dažiem uzdotiem jautājumiem. Krava. Man ir pilnīgs atbalsts, no manas puses pilnīgs atbalsts. 2011. gada Baltā grāmata jau runā par uh, uh, nulles līmenim tuvu esošu emisiju līmeni līdz 2020. gadam. Tātad šis, tas jau ir iekļauts mūsu programmā. Izskan arī jautājums par ceļu drošību. Tas ir ļoti svarīgs elements, jo īpaši vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem satiksmē jau ir paveikts daudz darba, bet uh, faktiski ikdienas mēs aicinām dalību valstis paveikt vēl vairāk. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar tiem, ko statistika norāda kā um, sliktākās valstis. Mēs mēģinam tieši iesaistīt visi interesētās puses konkrētās dalību valstīs, lai samazinātu nāves gadījumu skaitu, uh, lai pilnībā to izskaustu jau vistuvākajā nākotnē. Krāmerkungs un arī citi kolēģi pieminēja velosipēdus. Tas ir viens no svarīgajiem, svarīgākajiem risinājumiem šo zaļo uh, kravu risinājumiem pilsētās. Šī tēma nekur nepazudīs, mēs to turpināsim risināt un meklēt jaunus uh, iespējas, kā to atrisināt un uzlabot vēl tālāk. Izskanēja arī vairāki jautājumi par dīzeli. Ir skaidrs, ka mums jāuzlabo vispārējā sistēma, kas atļauj mašīnu laišanu tirgu uh, tipu atļaušanas sistēmu. Ir nepieciešama efektīvāka kontrols. Um, pasākumi un arī lielāka transporta līdzekļu testēšanas uh, iestāžu neatkarība. Es pilnībā atbalstu to, ka vajadzētu ieviest īpašus testus, lai samazinātu CO2 emisiju apjomu pēc iespējas vairāk. Un, un sagaidām, ka tas tiks īstenots jau tuvākajā nākotnē. Informācijas līmeņu paaugstināšanu. Komisija ir veicinājusi uh, jaukto transportu veidu, jauktu transportu veidu izmantošanu ar īpašu kampaņu, aicinot izmantot plašāk velosipēdus un sabiedrisko transportu, un, manuprāt, tas ir pareizais virziens, kurā doties tālāk. Un gribēju atgriezties pie komentāra par riteņbraukšanu. Lūdzu, nenovērtēsim par zemu uh, ekonomiskajiem labumiem, ko tas nes ne tikai par veselību, bet arī par CO2 izmešu samazināšanu, bet tam arī ir pozitīva ietekme uz nozari. Uh, Tādēļ es atzinīgi vērtēju padomas deklarāciju, mēs strādāsim savā mandāta ietvaros, lai to atbalstītu. Un noslēgumā gribētu piebilst vēl pāris vārdus par tēmu kopumā. Ilgtermiņa iesaista visās pārvaldības līmeņos ir ārkārtīgi svarīga, lai padarītu Eiropas pilsētas par viedām, labi savienotām un zaļām. Komisija ir gatava atbalstīt jaunu ideju rašanos protams, mūsu mandāta ietvaros. Ir interesētās puses, kas var virzīt labklājību un arī uh, sniegt uh, augstas kvalitātes darba vietas. Vēlreiz saku jums paldies par šo ziņojumu. 2016. gads manā portfolio ir dekarbonizācijas gads, un esmu pārliecināta, ka mēs uh, šīs iniciatīvas ietvaros runās arī par ilgspējīgu mobilitāti. Es ceru, ka jūs mani atbalstīsiet un ceru, ka spēsim padalīt šo planētu par labāku vietu. Paldies! Noslēgumā vārds dalīkundzei. Paldies, priekšsēdētā. Es gribētu koriģēt dažus manu ETP kolēģu izteikumus. Gribu norādīt, ka ziņojumā nav rakstīts par uh, automobīļu aizliegumu bet gan ir runa par automašīnu kustības aizliegumu pilsētu centros, eh, ja tās izmanto tradicionālo uh, degvielu. Tā kā lūdzu, Vande Kampkungs un citi, nesakiet to, kas nav ierakstīts šai ziņojumā mums ir jāizvirza reāli risinājumi un tālējoši emisiju samazināšanas mērķi līdz 2025. gadam un trans sabiedriskā transporta attīstības ziņā līdz 2030. gadam. Uh, popularizēsim dienas bez auto un izplatīsim parāgu praksi iz, veidojot uh, ilgspējīgas transporta sistēmas pilsētās, pārveidosim ielas, lai uz tām varētu sadzīvot gan automašīnas, gan velosipēdi, gan gājēji. Mums ir arī jādomā par eiro viņetes un Junkera plāna īstenošanu attiecībā uh, uz uh, transportu. Uh, Tāpat jārosina dažādas iniciatīvas, kā kopīga transportu izmantošana, ir jāuzlabo gaisa kvalitāte. Pārāk ilgi dalību valstis neievēro piesārņojuma normas. Mūsu valstis, arī mana valsts, tiek iesūtīt, iesūdzētas tiesā, notiek krāpšanās attiecībā uz dīzeļu izmešiem Mums ir eh, jāpanāk lielāka efektivitāte, lai domātu par mūsu pilsoņu veselību un par mūsu planētas interesēm un mūsu valsts interesēm. Paldies, priekšsēdētājs saka, tagad izsludinu uz trim minūtēm.